rīt par, par, par Van Bosovits kundzes atzinumu. Tālāk, kolēģis Dragičī ziņojums eh, par eh, skolu programmām, kas saistās Eiropas Savienību. Tad, eh, kā skolās tagad mācīs par Eiropas Savienību. Lūdzu, Dragičī kungs, paldies! Pat laba Eiropas Savienības pilsoņiem ir ļoti ierobežot zināšanas par to, kā darbojas Eiropas Savienība un tās institūcijas. Saskaņā ar 14. gada eiro barometru viedokļiem 71% eh, Eiropas Savienības pilsoņi uzskata, ka tie nav īpaši labi informēti par Eiropas Savienību, un 44% uzskata, ka viņa izpratni par to, kā darbojas Eiropas Savienība, ir ļoti ierobežota. Kas vēl satraucošāk, 52% eiropiešiem uzskata, ka viņu balss Eiropas Savienībā netiek ņemta vērā. Apstākļos nav jābrīnās, ka pilsoņi uzskata, ka tie ir atrauti no Eiropas Savienības, ka viņi aizvien vairāk atsevišķinās no šī projekta. Nu, un aizvien aug eiroskepse. Un tiek uzskatīts, ka lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā ir ievērojams demokrātisks deficīts. Tādēļ nepieciešams veicināt dialogu par Eiropas Savienību skolās un citās mācību iestādēs. Ja Tas ir būtiski, lai uh, panāktu to, ka šī aizvien pieaugušā plājas starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem tiktu mazināta, lai Eiropas Savienības pilsoņu ticība Eiropas Savienības integrācijas procesam atjaunotos. Vēl jau svarīgāk tas ir tādēļ, ka jāņem vērā patreizējais konteksts, aizvien dziļākā migrācijas krīze, tāpat arī uzbrukuma pamatiesībām un vērtībām, par ko liecinām teroristu uzbrukumu. Izglītības um, loma ir veidot um, apzinīgus um, pilsoņus aizvien sarežģītākā starpkulturālā integrētā Eiropā. Un šādā Eiropā, šādos apstākļos mums, mūsu skolēniem jādod uh, labu zināšanas par Eiropas Savienību, padziļināt izpratni par Eiropas Savienības uh, funkcijām un par to, kāda ir Eiropas Savienības funkcija pievienotā vērtība. Un Eiropas Savienības uh, dimensijai izvērtības procesā jārosina arī kritiska domāšana par Eiropas procesiem, par to, kā tie ietekmē attiecīgās valsts at, at, attīstību. Un, eh, tādējādi cilvēki būs spējīgi formulēt eh, pārdomātus eh, lēmumus un, un viedokļus, realizēt savas demokrātiskās uh, tiesības. Tas sekmēs starp kultūru dialogu un uh, stimulēs aktīvu un apzinīgu pilsoņu veidošanos. Tādēļ Eiropas Savienībai ir eh, prominentāk jāfigurē mācību materiālos, kā arī ārpuskolas nodarbībās, dažādās izglītības iestādēs un visos izglītības eh, līmeņos. Tā ir skaitā neformālajā un eh, mūža izglītībā. Informācijas sniegšana par Eiropas Savienību mācību iestādēs tajā būs saskaņotā arī attiecīgās valsts attīstību loma Eiropas Savienībā. Jāsniedz informācija par to, kā Eiropas Savienība ietekmē nacionālos procesus Nu, un jāvēro arī tāda eiropeiska pieeja vēstures uh, mācīšana, atgādinot par uh, pagātni un, un, un veidojot tātad tādu izpratni par vēsturi, kas balstītos uz mūsu kopējām vērtībām. Tāpat arī pilsoniskās sabiedrības izglītošana ir svarīgs aspekts. Jādod uh, pilsoņiem tādas spējas un, un iemaņas, kas atbilst demokrātiskās uh, sabiedrības vajadzībām cilvēkiem ir jāmāca iecietība, tolerance, izpratne attiecībā uz dažādām kultūrām, um, cilvēktiesību ievērošana. Tas ir jāmāca skolās. Līdz šim uh, Eiropas Savienības dimensija ar visiem progresīvā tiek integrēta uh, dalību valstu mācību iestāžu mācību programmās. Bet uh, tomēr pastāv liels atšķirības starp dalību valstīm šajā jomā. Jādara vairāk. Nu, piemēram, domājot par mācību programmām, par um, mācību metodēm, par, par uh, skolotāju tātad, mācību grāmatām. Tādēļ mēs viennozīmīgi aicinām dalībvalsts pārskatīt un aktualizēt to izglītības sistēmas. Un uh, visur, kur ir kāds status, kas Eiropas Savienība, nepieciešama šī satura aktualizācija. Jāsniedz papildus informācija par Eiropas Savienību gan uh, skolēniem, gan uh, skolotājiem, gan uh, skolotāju pašu izglītotājiem, pašādos izglītības līmeņos formālajā un neformālajā mūža izglītībā. Šeit jāpieslēdz Eiropas Savienības iniciatīvas un programmas. Eiropas līmenī pastāvošās iespējas, ko izglītības jomā un kultūras jomā piedāvā Eiropas Savienības programmas, tas būtu jāizmanto aktīvas pilsonības un uh, starpkultūra izpratnes veidošanai. Tāpat arī dažādu jaunu iemaņu attīstībai. Tāpēc aicinām koncentrēties uz šo programmu kvalitīvu izvērtējumu. Ir ja nepieciešams laba pieejamība šīm programmām, jāuzlabo jau no skolotāja izglītība, jānodrošina tas, ka arī maz aizsargāto ieciltā grupu piekļuvu šīm programmām ir, ir labāka. Ir dažādas programmas kā IBL un tā tālāk. Tas vajag izmantot mācību materiālu apmaiņai un pilsoņu izglītībai. Ziemā aicinām komisijas sniegt turpmāk atbalstu dalību valstīm centienos izstrādāt jaunas mācību programmas, ņemot vērā, protams, attiecīgās dalību valstu kompetences. Aicinām izstrādāt attiecīgas vadlīnijas mācību materiālām par Eiropas Savienību un informācijas sniegšanu partneriem. Pirmkārt, paldies manai komitejai. Paldies Vēnu referentēm par līdzdalību atzinumu izstrādē. Paldies! Paldies, dāmas un kungi, godāmie kolēģi! Man ir patlikušas 5 minūtes brīvē mikrofona, man ir pieteikušies runāt 18 cilvēki. Es patiešām atvainojos, nevarēšu dot vārdu visiem. Pirmā izteiksies eh, Terēzi Komodīnī. Lūdzu. Grazie, Sir President. Waqt li niċċelebraw id-diversità Ewropea nirrikonoxxu l-valuri u l-. Paldies, priekšsādātāji. Mēs eh, svinām daudzveidīgumu Eiropā, un mēs, protams, saprotam, ka mums ir dažādi um, mērķi, bet vērtības ir vienas. Un, protams, ka eh, pašlaik ir tāds laiks, kad mūsu vērtības ļoti daudz cieš, tieši tāpēc ļoti svarīgi ir tās skaidrot. Jaunieši ir pelnījuši iespēju veidot daļu no Eiropas vēstures un aktīvi tajā piedalīties. Studentiem ir jādod iespēja uh, izmantot Eiropas. Uh, izmantot Eiropu un tajā darboties. Eiropas kultūra un vērtības ir uh, kaut kas vairāk nekā tikai Eiropas struktūras, Ja mēs gribam piedāvāt studentiem šīs iespējas, mums ir jānodrošina vajadzīgie rīki pasniedzējiem. Tieši tāpēc ir vajadzīga ilgstoša apmācība pasniedzējiem, ir jānodrošina mācīšanās standārti, ir vajadzīgs atbalsta tīkls un parāk prakses apmaiņa, nodrošinot eh, pasniedzējiem e-mācīšanās platformas un digitālo materiālu. Paldies! Nākamā runātāja Dāņčils kundze eh, uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Izglītība ir sabiedrības pamats, un es gribētu sveikt referentu. Uh, priecājos par viņu izvēlēto pieeju. Uzskatu, ka Eiropas dimensija ir jāiekļauj mācību saturā, un mums ir jānodrošina labas attiecības starp mācību iestādēm, dalībvalstīs. Darbojos lauksaimniecības komitejā un gribētu uzsvērt kādu ideju, kas parādās šajā ziņojumā. Proti Eiropas Savienībai vajadzētu stāties pretī visiem izaicinājumiem, ar ko tā saskaras. Dalībvalstīm ir jānodrošina izglītības programmu harmonizēšana, lai šī izaicinājuma varētu tikt pārvarēti. Lauku reģioni šeit ir ļoti svarīgs pīlārs mācībām par lauksaimniecību ir jābūt vienam no galvenajiem komponentiem arod uh, apmācībā. Paldies! Lielas paldies! Tagad viena minūte Ilhanam Kučukam. Komisārs, kundze, godamie kolēģi, pašlaik Ļoti daudziem pilsoņiem trūkst zināšanu par vērtībām, uz kurām balstās Eiropas integrācija. Tāpat arī viņi nezina, kā funkcionē Eiropas institūcijas un kas notiek viņu valstīs un kādas ir šo dalībās aktivitātes. Mums ir jānodrošina, lai pilsoņi zinātu, kādu labumu Eiropas Savienība viņiem dod ikdienā. Tieši tāpēc mums ir praktiski jāskaidro, ko Eiropa dara katra no mums labā. Ir jānodrošina labāka mācīšana par Eiropas Savienību mūsu skolās un arī citur, jo īpaši tas ir jādara pašlaik tik globalizētā pasaulē, kas saskaras ar iepriekš nepieredzētiem izaicinājumiem. Ir jāsaprot šīs sarežģītās attiecības starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm. Visiem pilsoņiem ir jāsaprot, ka Eiropas Savienību veido dalību valstis, katra ar savu unikālo vēsturi un kultūru. Uzskatu, ka starp kultūru pieeja mācībām ir ļoti vajadzīga. Paldies! Nākamais runātājs Zoltāns Balčo. Priekšādātāji. Paldies! Eiropas Savienības mācības varētu būt noderīgas jaunai paudzei, bet nevajadzētu šeit sniegt vienpusēju propagandu, vajadzētu sniegt reālu izklāstu par to, ko Eiropa var dot un kādas ir, kāda ir tās trūkumi. Diemžēl šajā ziņāmā tas neparādās. Te tiek teikts, ka trūkumi zināšanās par Eiropu varētu novest pie demokrātiskā deficīta un pie eiroskepses. Demokrātiskais deficīts nav izjūtas, tas ir fakts. Eiroskepse nav slimība. Tas ir visu tendenču apkopojums, kas nedomā tikai par Eiropas Savienību vai tās nākotni. Mērķis ir nodrošināt, lai studenti varētu eksistēt multikulturālā sabiedrībā, taču mums ir vajadzīga spēcīgāka identitāte šādā multikulturālā sabiedrībā. Paldies, tagad viena minūte Izabelai Adinolfī. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Lai varētu sajusties kā īsts Eiropietis, uh, Eh, ir vajadzīgas zināšanas, ir jāpazīst Eiropas Savienība, tieši tāpēc ir vajadzīgi instrumenti un materiāli, kas ļautu to visu saprast. Tāpat ir jāiepazīstas arī ar Eiropas Savienības rašanās vēsturi. Ir jāsaprot visi konkrētie pozitīvie aspekti, kādi ir mūsu pamatbrīvībām un pamatvērtībām. Tāpat ir jāskaidro, kas īsti ir Eiropas Savienības institūcijas un kā tās ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Tikai šādā veidā mēs varēsim nodrošināt, lai mūsu pilsoņi būtu informēti un zinoši. Un tas mums ļaus arī samazināt demokrātiskā deficīta problēmu. Demokrātijas deficīts ir viena no smagākajām problēmām, kas mums ir jārisina. Mums ir jāsamazina arī ar vien plašākā plājas starp Eiropas iedzīvotājiem un institūcijām. Paldies! Tagad eh, pēdējais runātājs eh, brīvā mikrofona procedūrā Bogdans Venta. Paldies, priekšādātāji! Mums ir jānodrošina, lai studenti zinātu, kas notiek Eiropas Savienībā, ka Eiropas Savienība ietekmē pilsoņu ikdienas dzīvi. Tas varētu būt iekļauts arī sabiedrības zinību saturā. Šādas zināšanas noteikti palīdzētu skolēniem. Pilsoniskā audzināšana ir ļoti būtisks aspekts. Cilvēki ir ne tikai jāizglīto, tie ir jāaudzina, un uh, skolēnus ir jāaicina piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Ņemot vērā šīs migrantu plūsmas, ņemot vērā sabiedrības multikulturālos aspektus, vajadzētu pievērst īpašu uzmanību šāda veida izglītošanai, Ir jānodrošina, lai šie migranti varētu tikt integrēti mūsu sabiedrībā. Arī Dragīčī kungs runā par to savā ziņojumā. Liels paldies! Tagad uh, komisijas vārdā dodu vārdu Navričič kungam. Paldies priekšādātāji! Godāmie deputāti! Komisija apsveica ziņojumu par um, mazēšanu par Eiropas Savienības skolās. Es vēlētos apsveikt Dragiča kungu par ļoti labo darbu. Uh, Nesenī notikumi parāda, kādas draudus rada šī plaisa starp uh, neizglītotiem jauniešiem un sabiedrību. Mūsu atbildē ir jābūt daudz šautnainai. Te ir jāparedz iekļaušana ar izglītības palīdzību. Ik vienam jaunietim Eiropā ir jāsaprot mūsu pamatvērtības un tām jāpiekrīt. Mums ir jāveido tāda Eiropa, kur katrs jaunietis var atrast sev vietu sabiedrībā un var pilnībā izmantot savu potenciālu, neskatoties uz viņa eh, pagātni vai spējām. Ko tas īsti nozīmē mācīties par Eiropas Savienības skolā? Es piekrītu Dragiča kunga ziņojumā paustajai plašajai pieejai. Manuprāt, ir iekļauti divi svarīgi aspekti. Tā būtu Eiropas Savienības vēstures, kultūras un valodu mācīšana no vienas puses un eh, pilsonības audzināšana no otras puses. Uh, Šie aspekti ir savstarpēji saistīti. Nepazīstot Eiropu, ir grūti saprast, kādas īsti ir Eiropas Savienības eh, dibināšanas vērtības. Tāpat arī mūsu kultūru un eh, kaimiņu valodu zināšana veicina aktīvu pilsonību. Tas viss izriet no Eiropas dimensijas eh, mācībās aspekta, kas tiek izklāstīts Dragičkunga ziņojumā. Protams, ka dalībvalstīm vajadzēs iekļaut visus šos aspektus savā mācību saturā un programmās. Komisija vēl sadarboties ar dalībvalstīm un jo īpaši vēlas iesaistīt šeit Erasmus programmu. Pirms pāris gadiem parlaments un padome piekrita par galvenajām zināšanām, kas ir jāapzinās katram uh, Eiropietim, un te ir runa par kultūras izpratni un izpausmēm. Šo kompetenci veicināšana uh, un uh, starpkultūra un starp reliģija dialoga veicināšana ļaus mūsu skolniekiem kļūt par aktīviem pilsoņiem, un tas vienmēr ir bijis viens no galvenajiem elementiem mūsu iniciatīvās Eiropas Savienības līmenī. Uh, pašreizējā kontekstā ir ļoti būtiski visu to saprast, un mm, ir ļoti labi arī uh, tas, ka mēs varam labāk nodot šīs vērtības. Pirms gada Eiropas izglītības ministri pieņēma Parīzes deklarāciju, uh, atbildot uz Čārlija Bdo uzbrukumiem. Te bija runa par brīvības, iecietības un nediskriminācijas vērtību audzināšanu skolēnos. Tā ir arī viena no prioritātēm uh, programmā Izglītība 2020, kas ir mūsu sadarbības projekts ar dalībvalstīm. Pašlaik darba grupa domā par to, kā novērst uh, eh, vārdarbīgu radikalizāciju, veicinot uh, kritisku domāšanu un mediju izpratni. Tāpat īpaša nozīme tiek pievērsta Eiropas Savienības programmām Erasmus, Plus, Eiropa pilsoņiem un Creative Europe. Te ir runa par kultūru kultūras un valodu prasme apgūšanu. Es varu apstiprināt, ka 2016. gadā komisija ir apņēmusies finansēt konkrētus projektus šo programmu ietveros, un to mēģis būtu veicināt aktīvu un demokrātisku pilsonību. Mēs arī turpināsim veidot mūsu virtuālās mācīšanās platformas Erasmus Plus ietveros, proti e-learning. Un te ir runa par vairākiem tūkstošiem skolotāju, kas varēs izmantot šīs programmas pieaugušo apmācībai Eiropā. Tie ir ļoti būtiski instrumenti mūsu skolotājiem un uh, pasniedzējiem, kas ir ļoti svarīgs elements skolu kontekstā. Šīs platformas nodrošina atbilstošus, ļoti kvalitatīvus mācību materiālus, uh, aicina izmantot šo tīklu un tādējādi apmainīties ar paraugu praksi. Komisija kontrolēs visu šo pasākumu ietekmi, mēģinot izveidot daudz aktīvāku un demokrātiskāku līdzdalību mūsu pilsoņu vidū. Es ļoti augstu novērtēju Eiropas parlamenta ieguldījumu šajā darba kārtībā, labprāt sadarbošos ar jums tālāk strādājot pie šiem jautājumiem. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs, līdz ar to diskusiju.